Sāksim mūsu sesiju. Devītā un desmitā maija protokoli ir pieņemami, vai jums būtu iebildumi par tiem? Ja nav iebildumu, protokoli līdz ar to tiek pieņemami.